Lēna kungām. Eh, diemžēl tas varbūt nebija gluži par šo debašu tēmātu, jebkurā gadījumā pateicos jums, Lapēna kungs. Lūdzu, zālē saglabāt klusumu, tālāk dodu vārdu Karlosam Kajaljūkungam. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Padomas pārstāvja Kinga kungs. Eiropas parlamenta vēlēšanās maijā pilsoņiem būs jāizvēlas, kādu Eiropu viņi gribētu, lai viņi varētu cīnīties pret nākotnes uh, izaicinājumiem. Un uh, nebūsim naivi, ir ārējie spēki, kas vēlas vājināt Eiropas Savienību, šiem ārējiem spēkiem ir savi sadarbotie uh, Savienības iekšienē, un jau iepriekšējās vēlēšanas pierādīja, ka viņi ir gatavi izmantot visus savā rīcībā pieejamos ieročus, jo īpaši digitālo, digitālās iespējas. 73% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir nobežījušies par dezinformācijas kampaņām, 67% ir uztraukušies par savu datu aizsardzību, un 50, vairāk kā 50% ir nobežījušies par politisko ietekmi uz uh, tiešsaistes informācijas telpu. Un tādēļ mums arī ir jārīkojās, mums ir jānodur, jāpasargā cilvēki no kiberuzbrukumiem, mums ir jāpasargā mūsu pilsoņu dati, un mums ir jāliek platformām īstenot visaugstākos drošības standartus. Ir jācīnās pret dezinformāciju, viltus ziņām, ir jāicina visa veida mēdījiem, lai tie būtu atbildīgi. Uh, Brīvība, demokrātija, tiesiskums eh, nav tikai vērtības, tā ir mūsu Eiropas identitāte, ko atsevišķi spēlētāji vēlas iznīcināt arī ar jauna veida ieročiem. Paldies, Koelju kungs. Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Froina kungs. Jau no paša sākuma gribētu teikt. Šis nav jautājums, kur būtu jābūt dalītām partiju nostājām. Mums visiem ir jābūt vienotiem cīņā pret viltus ziņām, dezinformāciju un propagandu. Bet baidos uh, un piekrītu Teličkas kungam, baidos, ka dalība valstis īsti šo problēmu neapzinās. Uh, un ka tās nepievērš pienācīgi daudz uzmanības. Un tagad turpināšu vācu valodā, diemžēl, Kinga kungs. Digitālo mēdīju vide, kas ir radusies pēdējo gadu laikā, ir radījusi daudz pozitīvas pārmaiņas. Bet, diemžēl, tas arī ir iedrošinājis demokrātijas pretiniekus un mazinājis preses brīvību. Trumpa ievēlēšana tam ir pierādījums. Aizvien pieaug sociālo platformu izmantošana. Pašlaik ir pieejama tik plaša mm, izvēle ar tiem, un ir skaidrs, ka tam var būt ietekme uz vēlēšanām. Tā ir arī problēma domājot par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Ja tiek publicēta nepareiza informācija internetā, paiet zināms laiks, kamēr tā tiek dzēsta. Ir panākts tehniskais progress bet mēs nedrīkstam atpalikt digitālās vidas attīstības ātrumam. Tādi sociālai mediji kā Facebook, Instagram, Twitter un WhatsApp var spēlēt ļoti būtisku lomu. Mākslīgais intelekts ir ļāvis arī izplatīt viltus ziņas un dezinformāciju līdz šim nepieredzētā ātrumā. Ja vēlamies pasargāt Eiropas parlamentu un citu vēlēšanu uh, leģitimitāti, tad mums ir pēc iespējas ātrāk jāatpazīst pastāvošās problēmas un jāpiedāvā risinājumi tām. Eiropai ir vajadzīga ilgtermiņa stratēģija, lai cīnītos pret uh, melu izplatīšanu un lai tā arī varētu reaģēt uz viedokļu manipulācijas mēģinājumiem. Freunda kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Rubik kungs. Paldies! Es eh, vēlējos pateikties kolēģim Freundam, kas ļoti labi izklāstīja uh, problēmu, un mēs zinām, ka uh, šonedēļ mums ir uh, pirmajā lasījumā jāsaka kiberdrošības akts, un ir ļoti svarīgi, lai visas 28 dalībvalstis būtu vienotas. Šis zinātnisko tehnoloģiju izvērtēšanas panelis ir sagatavojis pētījumus par kiberdrošību. Uh, un izveidots zinātnes mediju mēzgls. Vai jūs uzskatāt, ka ar šiem pasākumiem Eiropas Savienībā pietiek, vai varam darīt vēl ko vairāk? Laiks atbildē. Es, cienījamais kolēģi Rubik, es nedomāju, ka mēs varētu darīt par daudz, lai risinātu kādu problēmu, bet tad runājot par aktuālo jautājumu par Eiropas parlamenta vēlēšanām, nu jau ir par vēlu uh, tagad pievērst īpašu uzmanību šim problēma, šai problēmai, šim jautājumam. Mēs zinām, ka uh, zinām pieredzi jau esam guvuši gan Brexit, gan Trumpa ievēlēšanas kontekstā. Paldies, un tagad kolēģis Čambāckī. Paldies priekšsēdātājiem, cienījamie kolēģi! Nav šaubu, ka mūsu demokrātija uh, ir tā vērta, lai mēs par to cīnītos, lai mēs to aizstāvētu. Un daudzi parlamenta deputāti ir nobažījušies, ka vēlēšanas eh, ietekmēs eh, ārējie faktori, nu, piemēram, galēji labējie vai citi ekstrēmi spēki. Uh, tie ir tiešām uh, agresīvi spēki. Un uh, tiek norādīts, ka ja kāda partija negaidīti ir kļuvusi ļoti veiksmīga vēlēšanās, tad uh, noteikti ir bijis kāda ārēja iejaukšanās. Ir bieži pieminēta Krievijas iejaukšanās Trumpa ievēlēšanā uh, kamēr izmeklēšanas rezultāti neko tādu neapstiprināja. Ja jums nepatīk vēlēšanu rezultāti, nevar automātiski teikt, ka tas ir rezultāts ārēju spēku iejaukšanai. Gluži vienkārši cilvēki ir pieņēmuši informētu izvēli. Tagad šākas kundze. Paldies! Visu Eiropas pilsoņu demokrātiskās tiesības ir uz likmes, domājot par iejaukšanos vēlēšanās un arī runājot par dezinformācijas izplatīšanu, lai ja, ap, liktu cilvēkiem izdarīt eh, ietekmētas izvēles. Meli izplasās, izplatās neparedzamā ātrumā. Vai nu tas ir tīri politikas ietekmes dēļ, vai ir uh, ekonomiski mērķi, mums ir jāpaliek ārkārtīgi uzmanīgiem. Ir pieejamas dažādas plašas sociālo mēdīju platformas, bet ja nav neatkarīgas uzraudzības par uh, to algoritmiem, tad uh, mēs zaudējam, zinām, kontroli bez algoritmu uzraudzības un pētniecības neviens nevar pateikt, kāda ir tehnoloģiju izmantošanas ietekme uz mūsu demokrātiju. Tas ir nepieņemums, ir jārīkojas nekavējoties. Piemēram, ASV ir iesūdzējis tiesā Facebook, jo ir aizdomas, ka Facebook pārdod reklāmas diskriminējošā veidā. Nu, lūdzu, neaizmirsīsim, ka tas, kas ir liekts reālajā dzīvē, ka tam vajadzētu būt liektam arī tiešsaistē ir jānovērš negodīgas mikromērķēšanas reklāmas prakses, ir jārīkojās nekavējoties. Un visbeidzot, es vēršos pie visām uh, politiskajām partijām Eiropā, visiem šiem klātesošiem, es uzskatu, ka mums ir jāuzņemās sava atbildība. Es aicinu visus manus līdzkandidātus parakstīt uh, vēlēšanu apņemšanos mājaslapā electionpledge.com. Mums ir jāuzņemās arī pašiem sava atbildība. Eiropa ir tikai tik spēcīga, cik mūsu vājākais ķēdes posms, un visos pasākumos, ko mēs īstenojam, mums ir jāgarantē cilvēku pamatiesību ievērošana. Paldies, Taranda kungs, viena minūte. Paldies! Vēlēšanu sistēmu integritāte ir ārkārtīgi svarīga, bet tikpat svarīgi ir eh, nodrošināt eh, vēlēšanu integritāti kopumā. Ir jānovērš eh, dažādas manipulācijas ar vēlētājiem. Es lielā mērā piekrītu, ka piekrītu kolēģei Šākei. Bet gribēju vēl uzsvērt, ka Facebook ir tik liels uzņēmums, mēs kā likumdevēji varētu noteikti ko darīt, lai piespiestu uh, viņus uzņemties atbildību par datu nodošanu trešajām pusēm, piemēram, Cambridge Analytica. Uh, cik līdz uh, iespēja ir palaista garām, tā ir palaista garām, uh, un informāciju pavairot un duplicēt ir ļoti ātri un vienkārši uh, Facebook ir labāk jāuzrauga un jākontrolē savu lietotāju dati, vai arī tad Facebook ir jāsaņems samērīgs sots par to. Jā, kolēģi, tas arī viss. Izdzēsieties no Facebook, tas jūs padarīs par labāku cilvēku. Es to izdarīju, un tagad esmu daudz laimīgāks. Un, uh... Paldies, Tarantkungs, jums ir zilās kartītes jautājums, vai jūs atbildēsiet uz to grapīnī? Uh kundze uzdod, grib uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Paldies. Uh, sunt manipulări făcute de platforme. Uh, Godātie kolēģi, <clears throat> nu, šīs platformas no nu, mums ir kā ir saprotams, bet no otras puses jūs sakāt, ka jums nepatīk Facebook. Bet vienlaikus tomēr šī digitalizācija taču notiek, un mums ir jāspēj to izmantot. Ko tad rīkoties? Kā darīt? Tad Facebook mums piesūta visu šīs reklāmas, um, uh, kādu tu nobloķēji, atkal tas izlēma no jauna. Nu, kā mēs vispār varam apzināties visus šos riskus, ko la, rada Facebook? Onorevole Tarant, la sua risposta. Tarant kungs, uh, lūdzu vārds jums atbildēja. Uh, es gribētu, lai es būtu gudrs, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumu, bet es piekrītu tam, ko Marija teica. Uh, Tas, kas nav atļaujams uh, offline, nedrīkst būt uh, uh, pieļaujams arī online. Un tajā pat laikā mēs varam izdarīt arī savu izvēli, ne, nepiedaloties, piemēram, naida runas izplatīšanā internetā. Un mums ir Protams, jāizmanto mm, digitālie, eh, digitālais eh, laikmets un, un panākumi, bet eh, jebkurā gadījumā mums ir jāraugās, lai digitālā vide darbotos cilvēku labā un nevis otrādi. Paldies priekšsādātājiem! Vēlēšanām ir jābūt brīvām un taisnīgām. Un es redzu, ka padome plāno aizsargāt iespējamo digitālās vidas uzbrukumu. Eiropas tīkla Eiropas vēlēšanu tīkla sadarbības izveide tiešām apsveicama. Informācija, ko izplata dalībvalstīs, reizē uzstāja uz suverenitātes ievērošanu. Un es tieši vēlētos noraidīt, kā arī šīs juridiskās ātrunas par kiberdrošību reāli gan noved pie e, cenzūras digitālajā vidē. Un tie, kas vēlas kritizēt Eiropu, tāpat arī piedāvā to aizstāt kā nāciju Eiropu, arī viņus ir jāuzklausa. Nekad nedrīkst pieļaut to, ka mēs uh, šeit aizvainojam vārdu brīvību Eiropā. Paldies, tālāk dodu vārdu Radev kungam pusotra minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Startautiskā vīda ir būtiski mainīsies, un mēs uh, esam piedzīvojuši veselu rindu kiberuzbrukumus uh, gan uh, valstu. Um, koordinētus eh, gan atsevišķu uzņēmumu, personu veiktus kiberuzbrukumus, bet eh, tie apdraud cilvēku uzticību demokrātiskiem procesiem, un tie liek cilvēkiem domāt, ka demokrātija ir ievainojama un var nospiest eh, cilvēci uz ceļiem. Gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, uh, Um, mūsu pienākums ir nodrošināt, lai vēlēšanas noritētu bez jebkādiem uh, kavēkļiem, traucējumiem, bez problēmām, tiesiski. Un mums ir nepieciešams ne tikai apmainīties ar informāciju par iespējamiem draudiem Eiropas mērogā, bet mums ir jāraugās, lai dalībvalstu iestādes, kas atbildīgas par kiberdrošību, būtu gatavas uh, to nodrošināt vēlēšanu laikā. Tādēļ ir svarīgi, lai sadarbotos Eiropas parlaments, komisija, Eiropas Savienības kiberdrošības aģentūra, dalībvalstu atbildīgās iestādes un līdzīgas mācības un simulācijas jāveic arī dalībvalstu līmenī, lai katra dalībvalsts, gatavojoties uh, Eiropas parlamentu vēlēšanām vai to laikā, varētu reaģēt uz eventuālu uzbrukumu. Ja tiks apšaubīta kaut vienas dalība valsts kiberdrošība, tas varētu ietekmēt visu vēlēšanu procesu visā Eiropas Savienībā, un tas noteikti varētu um, dot iespēju tiem, kuri vēlas Eiropas Savienību šķelt un pār to valdīt. Tālāk, Kofod kungs. Uh, Paldies priekšsēdētāju un paldies par šīm svarīgajām debatēm. Man šķiet, ka tā kā mēs esam vienīgā institūcija, kas tieši pārstāvja Eiropas Savienības pilsoņus, uh, mums ir jāaizsargā viņu tiesības piedalīties vēlēšanās, balsot brīvi, nebaidoties no eh, jebkāda tādām manipulācijām, kiberiejaukšanos un tā tālāk. Es domāju, mēs noteikti piedzīvosim šādus uzbrukumu mēģinājumus tādēļ. Platformām, starptauti, es atvainojos, interneta platformām ir jābūt caurskatāmām, tām ir jāievēro tiesiskums, tās pašas normas, kas attiecās uz sabiedrību kopumā, ir jāievēro arī internetā. Tajā pat laikā uh, Ehm, digitālā vide ir kļuvusi par mūsu ikdienas neatņēmām sastāvdaļu, un es gribētu, lai mēs būtu gatavi cīnīties pret tiem, kuri vēlas iejaukties mūsu vēlēšanu procesā. Mums ir jāaizstāv un jāaizsargā mūsu vērtības un demokrātija. Paldies, Karim kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs internets sasaista visu Eiropas Savienību un neviena dalībvalsts eh, nav atsevišķa vai izolēta. Izmantojot internetu tiek izplatīta propaganda, dezinformācija un tie, kur to atbalsta, sēž gan šajā parlamentā, gan arī dalībvalstu parlamentos. Jūsu valstī un manā valstī, apvienotajā karalistē, mēs esam atstājuši to žurnālistu ziņā, un tā cilvēka kā Karols Kaldvalders, Džeims O'Briens, Brexita melnā nauda un ietekme caur Facebook, eh, ko vada Dēmiens Kolins, kurš ir eh, digitālās kultūras mēdīņu sporta komitejas priekšsēdētājs, nav darījis neko. Un tagad Brexit partija. PayPal. Uh, ar ziedojumiem, eh, kas mazāki par 500 eh, mārciņām eh, veicina Nigela Farāģa finansēšanu, un es gribētu, lai viņš paskaidrotu šim parlamentam, Nigela Farāģa, no kurienes nāk jūsu nauda. Paldies, Farijā kungs, lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Eiropas Savienība jau ilgu laiku ir izvēlējusies visneveiksmīgāko veidu, kā cīnīties pret dezinformāciju. Tas ir izlikties, ka tāda neeksistē. Par spīti tām, eh, ko izdarīja Cambridge Analytica, par spīti Facebook algoritmiem un Google, mēs nedrīkstam ignorēt eh, šādas rīcības iepekmi uz Eiropas demokrātiju kas veicina uh, naida runas izplatīšanos un populismu. Risks, ka tiks veiktas manipulācijas ar viltus ziņām, dezinformācijas kampaņām, kiberuzbrukumiem uh, Eiropas parlamentu vēlēšanu procesā ir ļoti augsts. Mēs redzam, ka Krievija finansēja, piemēram, Live EU kampaņu, kā jau mūsu kolēģis nu pat norādīja, tāpat Putina kungs mēģināja iejaukties Francijas vēlēšanu procesā 2017. gadā un arī, arī e, ziņas par uh, e, iespējumu Ķīnas iejaukšanos. Kibertelpai nav robeža un tas ir drauds, tas ir apdraudējums Eiropas Savienībai. Mums ir jāno jānovērš Kremļa un Ķīnas uh, troļu um, uh, uzbrukumi. Bresā kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! mēs dzīvojam digitālajā vidē, uh, kas ir radījusi jaunu strateģiskus izaicinājumus un visi pilsoņi ir kļuvuši par ekonomikas protagonistiem. Un e, es to saku laikā, kad mēs varam izmantot tādas tehnoloģiskās iespējas kā 5G tīkls, bet tāpat laikā mēs riskējām, ka Krievija varētu iejaukties uh, Eiropas parlamentu vēlēšanu procesā. Šie draudi ir reāli. Vācijas, Igaunijas un citu ies, valstu iestādes jau ir piedzīvojušas saskaņotus kiber uzbrukumus, un mūsu pienākums ir stāties pretī šādiem uzbrukumiem. Komisija ir ierosinājusi regulējumu, uh, ko mēs, protams, atbalstām, bet, diemžēl, man ir jāsaka, Eiropas Savienība atpaliek un ir pienācis laiks, lai mēs uh, pastiprinātu sadarbību starp dalību valstīm, uzlabotu saskaņot rīcību un izvairītos no um, tādiem gadījumiem, kā piemēram saistībā ar Cambridge Analytica. Paldies, Breso kundze, tālāk Ronen Lernen kundze. Paldies, priekšsēdētāji! brīvās, demokrātiskās vēlēšanās pilsoņi var paust savu gribu un tādējādi noteikt arī uh, politisko virzību tuvākajos gados. Eiropas parlamenta vēlēšanas būs izšķirošas šajā uh, brīdī, jo Eiropas Savienība atrodas krustcelēs gan migrācijas krīzes dēļ, gan Brexit procesa dēļ, un par spīti uh, atšķirīgiem viedokļiem. Es domāju, visi esam viensprāts, ka mums ir jāaizsargā demokrātija un pilsoņiem ir jābūt tiem, kuri lemj par Eiropas Savienības turpmāko likteni. Ārvalstu varas vai indivīdi var censties ietekmēt vēlēšanu procesu, izplatot, piemēram, dezinformāciju, viltus ziņas, izmantojot uh, uh kiberuzbrukumus, piemēram. Uh, bet eh, šādi mēģinājumi ir laikus jāpamana un jānovērš. Tāpat arī mm, varētu būt mēģinājumi eh, mazināt cilvēku uzticēšanos politiskajai sistēmai Eiropas Savienībā. Tādēļ, mm, domāju, mums ir mm, jāpadomā par to, lai to nepieļautu. Paldies! Tālāk dodu vārdu Zdehovski kungam pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, šīs diskusijas eh, ir eh, labas. Jā, mēs visi gribam darīt vairāk, lai sagaidāmās vēlēšanas būtu neitrālas, demokrātiskas, kiberdrošā vidē. Bet es gribētu teikt, vai šīs debatas nav par vēlu? mēs šeit apmaināmies ar viedokļiem, bet mums vajadzēja rīkoties jau sen. Mums vajadzēja vērsties pret tiem, kuri ir ietekmējuši vēlēšanu procesus iepriekš. Es atbalstu komisijas sagatavoto likumdošanas pakotni, bet būsim godīgi, komisāra kungs. Ar šo pakotni mums neizdosies pasargāt eh, un aizsargāt eh, nākamo vēlēšanu procesu. Mums ir jānodrošina, lai nākotnē mm, neviens nespētu ietekmēt eh, mūsu vēlēšanu procesus no ārpuses. Visas politiskās partijas teica, ka mums ir jācīnās pret viltus ziņām, bet ja jūs gribat pret tām cīnīties, jums cilvēki ir jāizglīto. Cilvēkiem ir jābūt gataviem meklēt patiesību. Un, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīsim mūsu pilsoņus. Paldies! Marijas kungs lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu vēlēšana integritātes nodrošināšana ir primārais uzdevums, un tas nozīmē, ka uh, Mēdījiem ir jānodrošina, lai būtu tiktu pausta viedokļu dažādība. Ja viņi centīsies cenzēt uh, eh, saturu, tad tas novedīs pie viltus ziņām. Un es esmu atkārtoti nosodījis faktu, ka manā uh, eh, kustība, mana politiskā kustība nevar izmantot nec publiskos, nec uh, privātos uh, mēdījus Grieķijā. Mēs esam izstumti, izslēgti no šādas iespējas paust savu viedokli. Un, uh, piemēram, uh, sabiedriskās domas aptaujās, uh, mana partija pat nav iekļauta. Nav pieļaujama šāda demokrātija, kur mana partija tiek nomalnota, un mēs nevaram runāt par brīvām Eiropas vēlēšanām, ja tiek pieļauta šāda diskriminācija. Un mēs kā EKR grupa esam vairāk kārtīgi to nosodījuši, un mēs esam nosūtījuši arī vēstules uh, Grieķijas uh, mēdījiem, kā arī sabiedriskās domas aptāvis uh, eh, uzņēmumiem un arī komisijai. Mēs, komisāra kungs, gribam, lai jūs iejaucaties, jo nav iespējams brīvas vēlēšanas bez brīvas viedokļa viedokļu apmaiņas Grieķijā. Mēs esam tikuši nomelnoti. Paldies! Tālāk galas kungs pusotru minūtu lūdzu. President... Priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, kā afet komitejas priekšsēdētājs es gribētu uh, runāt par ārpolitiku, aizsargājot mūsu vēlēšanu procesu integrāciju. Martā mēs pieņēmām otro ziņojumu par Eiropas Savienības strateģisko komunikāciju. Un šajā ziņojumā tiek pasvītrot vārda brīvība, mēdīju plurālisms un Maskavas agresīvās dezinformācijas kampaņas tiek identificēts kā galvenais dezinformācijas avots. Eiropas Savienības ārējās darbības dienests palielina darbinieku skaitu strateģiskās komunikācijas komandās, lai spētu pamanīt, analizēt un uh, atmaskot dezinformāciju. Es domāju, ka mums ir jāstrādā gan ES līmenī, gan dalībvalsts līmenī, lai aizsargātu mūsu vērtības, cīnītos pret uh, kiberuzbrukumiem un padarītu mūsu vēlēšanu procesus um, tādus, kas ir droši un pasargāti no šādiem uzbrukumiem. Un mums ir jāsar, jāsadarbojas ne tikai ar, uh, soci, ar mēdīju platformām, bet jādomā arī par to, kā mēs paši stāstam cilvēkiem par Eiropas Savienības politiku un vērtībām. Ma Kalester kungs, jautājums jums, laskatīts jautājums, vai jūs to akceptēsiet? Prego, onorevole Golniš. Golniš kungs, lūdzu. Paldies, Makalistera kungs, paldies priekšsādātājiem. Makalistera kungs, jūs pieminējāt viltus ziņas, kas nāk tieši, kur avots ir Maskavā. Nu, es mm, neko daudz nezinu, bet jūs jau piesaucat Krievijas valdību. Bet šajā brīdī, kad jūs to apgalvojat, ja jūs pielīdzināt Krievijas mm, darbības tam pašam, kas, piemēram, ir nodarījis ASV prezidents. Um, Kolinu Pauelu, kurš ir arī sniedz viltus ziņas par viltus ķīmiskiem ieročiem. Un, piemēram, ASV prezidents taču ir aizsargājis viņa saukšanu pie krimināla atbildības starptautiskā tiesā. Godētais kolēģi Galniņš, es jums atbildēšu vācu valodā. Es nezinu, uh, Vai jūs vēlaties nopietnu atbildi uz jūsu jautājumu? Nu, tam maz ticams. Protams, kā jūs nepalaidīsiet garām iespēju, ko jums piedāvā Francijas tiesības, lai aizstāvētu Krievijas valdību. Es pavisam skaidri pateicu, pateicu, ka ir redzami ļoti precīzi Krievijas centieni uh, graut Eiropas vienotību. Un tas ir skaidrs, jā, redz katru reizi, kad tādas partijas, kuras saņem atbalstu no Krievijas, tieši par jā, to vēlas noliegt. Jums būtu jākaunas par šādu uzrunu. Adesso per la procedura del catch di AI. Labi, tālāk brīvā mikrofona sadaļa. Kelī, kungs, lūdzu. jau īstajā laikā, īstajā vietā, ka mēs atkal runājam par šo jautājumu, gatavoties vēlēšanām pēc sešām nedēļām. Un es vēlos uh, uzteikt komisāru Kingu par sagatavotiem priekšlikumiem un par viņu centieniem arī risināt satraucošo situāciju. Tātad jau uh, iepriekš, uh, kur mēs dzirdējām arī atziņas par to, kāda ir faktiskā situācija, ja šie uzbrukumi pieaug. Un tad turpinās. Man interesē, ņemot vērā šobrīd, kas ir šie 170 miljoni viltus profili Facebookā. Un es pieņemu, ka Tarankungam varbūt arī bija kāds viltus profils. Kā to varētu uzraudzīt? Vai tie vispār ir reāli profili? Varbūt, ka varētu domāt par tomēr reālo identifikācijas ceļu, par varbūt sasaistīt personas identifikāciju, pasi. Jo, ja vien tie turpinās E, pastāvēt, tad tie varēs darīt, ko vien vēlas. Pilnīgi nesodīgi. Paldies, Tālāk, Rozatī. Paldies. Šīs debats ir īstajā vietā, ko norādīja arī kolēģi. Mums ir daudz pierādījumu, ļoti nopietni signāli par naidīgu iejaukšanos. Visdažādākos brīžos, arī no ārpus un to dara Krievijas troļi, Krievijas eh, pasūtītie dalībnieki, kas piedalās arī vēlēšanās. Tas ir ļoti nopietni jāņem vērā. Jo tas reāli grauj Eiropas iedzīvotāju uzticību Eiropas saimnības idejai. Mēs nevaram vienkārši noskatīties un paklusēt. Tādēļ, komisārkungs, es vēlos norādīt, ka informācijas apmaiņa un apmainīšanās ar labāku pieredzi ir apsveicams solis, bet ar to nepietiek. Mums ir jāspēj rīkoties daudz izlēmīgāk, un tādēļ es augstu novērtēju arī šeit eh, darbgrupas paziņojumu. Mums visiem ļoti nopietni jāuztver šī situācija. Sadāk tas tiešām apgūst apdraudēs Eiropas vienotību un pastāvēšanu. Paldies! Latvijas Agijāra tālāk. Paldies! Komisārkungs! Vārda brīvība nepiešķir jums iespēju un tiesības apvainot citus, ne arī melot un manipulēt. Lūk, tās ir pamat atziņa ko paturam prātā atvērtā sabiedrībā, kas pat par sevi, protams, ir ļoti neaizsargāta un trausla parādība. Un tad eh, apzinoties kiberattīstību, to visu, kas notiek demokrātijai, ir jāspēj sevi aizstāvēt. Un tieši to mēs pieprasām no komisijas. Un arī parlamentam mums kā iestādē ir jāspēj cīnīties pret viltus ziņām, arī pret šādu hibrīdu kāru, uh, ko darbina dažādi veidi traļi un viltus profīli. Tādēļ iedzīvotājiem jānospēj informē, saņemt pareizi informāciju, uzticamu informāciju, un uh, mums ir ļoti precīzi jāspēj pateikt, par ko mēs vispār šodien runājam. Tā ir pati Eiropas Savienība, tiesiskuma demokrātijas telpa. ko šobrīd apdraud ārējie spēki. Tas tiešām eksistenciāls jautājums. Paldies! Demokrātija Eiropā. Nu, mēs redzam, mēs mēģinām darīt visu, lai novērsties pie iejaukšanos vēlēšanu iznākumā. Arī tātad Eiropas parlamenta vēlēšanās. Ir jācenšas un jānodrošina caurskatāmas vēlēšanas lai tiktu pār, iegūt pārliecību, ka visi izmantojas instrumenti ir pareizi. Bet vienlaikus Eiropas demokrātijai ļoti bīstami ir arī vainot tikai ārējos spēkus, Krieviju, ASV ārējošos spēkus. Es domāju, ka arī pēc parlamentām vēlēšanām mēs tomēr redzēsim, ka ir milzīgas domstarpības starp Eiropas federālistiem un nāciju valstu atbalstītājiem. Un uh, šīs lietas un šis šķelšanās, kurā gadījumā pastāvēs. Bet Eiropieši nevēlas nekādu supervalsti, viņi vēlas, lai pastāvētu nacionālas valstis, un tas arī pierādīsies šajās vēlēšanās. Gracias, presidente. Esta... Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt pret mani. Mani apvainoja Twitterī Un šis apvainojums nāca no kāda viltus profila Twitterī. Un šorīt šī situācija, mm, sakot arī debatēm, un skatot, kad šis darbkārtības jautājums šodien būs, es domāju, man arī jāpiesakās. Mēs skaidri redzam, ir šādi uzbrukumi demokrātijai Tas ir patiesas, reāls kiberkarš. Nu, vismaz mazākais, ko varam darīt, ir sevi aizsargāt. Šis ir ļoti karsts jautājums šobrīd. Ļoti aktuāls. Facebook darbības ir tiešā veidā maldinājušas miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Mēs zinām, ka šobrīd Eh, nu, Facebook ir vairāk, iegūst viltus ziņas, un no tā galvenie labumu guvēji ir dažādi veidi ekstrēmisti, kas raisa un rosina naidu starp tautām. Tādēļ viltus eh, profilu dzēšana Facebookā un citos, citās platformās nu, ir daļa no mūsu cīņas, un tas ir jā, jāpanāk. Grapīnī kundze nav uz vietas. Labi. Tālāk Šarajevski. Lūdzu. Pracovałem w komisji do... Jau divus gadus strādāju pretterorismu komitejā, un tur ļoti bieži tika diskutēts par kiberdrošību. Un kiberdrošība tiek identificēta kā viena no svarīgākajām problēmām. Un šeit vēlos pasvītrot, ka ir parādījusies informācija, ka teroristi ne uh, tikai izmanto um, in, e, sprāgstvielas, lai ietekmētu demokrātiskus procesus, bet arī internetu. Un mēs runājām par to aizsardzību, piemēram, kuri um, e, izmanto to eh, informāciju par publiskajām institūcijām un parādu to nepreizā gaismā, bet mums ir svarīgi cīnīties pret tiem, kuri gatavo arī viltus ziņas, eh, viltus eh, kritiku. Ja Eiropa grib būt droša, tad arī vēlēšana sistēmai ir jābūt drošai un svarīgi ir, lai nevis eh, rezultāti, cik daudz mēs atklājām, bet ir svarīgi, lai Eiropas Savienības iestādes būtu gatavas nodrošināt vēlēšanu procesa integritāti un eh, jāint, jāizglīto vēlētāji, arī lai viņi spētu atšķirt viltu ziņas no īstām ziņām. Paldies, tālāk došu vārdu Kinga kungam eh, nu, debašu noslēgumā. Debate, uh, Jā, paldies. Nu, es rēģēšu varbūt uz divām lietām izskanēja vairāki ierosinājumi. Un īpaši te man aiz muguras, ka mūsu centieni ierobežošu informāciju apkaro vārda brīvību un pat pielīdzināmi cenzūrai. Es vēlos pateikt visam skaidri. Nekad neko tādu nesam ierosinājuši un neierosināsim. tā, ja skatāmies, vai nu tā ir juridiskais vai valsts iestādes vai ne juridiskas personas atbildība uh, izvērtēt, uh, vai ir patiesa nepareiza, uh, um, laba vai slikta informācija. Par to šeit nav vispār runā. Mēs runājam par lielāku caurskatāmību politiskajām procesam un politiskajām uh, runai. Un tādēļ ļoti svarīgi zināt, no kurienes šāda informācija pirmkārt nāk tās avoti. Mums, kā pilsoņiem, ir jābūt labāk sagatavotiem šo informāciju, līdz to novērtēt un pašiem spriest par tās saturu. Lūk, tas ir mūsu piedāvājumā šajā kodeksā. Nodrošināt labāku caurskatāmību par politiskām reklāmām, arī apmaksāto reklāmu un eh, informāciju, ko saņemam caur viltu ziņām, viltu ziņu profiliem, faktu pārbaude šī ir šī neatkarīgā pārbaude par to ar mērķi, lai mēs precīzi zinātu, kas vispār notiek sociālo mediju platformās. Un līdz ar to varētu arī reaģēt uz kādu viltus uh, ziņu masveidu izplatīšanos. Mēs esam par vārda brīvību un tās aizstāvību. Un nekādā ziņā te nav runa par cenzūru. Otkārt, mūsu izturības spēja pret kiberuzbrukumiem, spēja aizsargāt sevi pret šādu veidu kiber iejaukšanos mums ir izšķiroši svarīga. Tādēļ arī šis kiberdrošības akts, ko jūs paši arī atbalstījāt, par to nobalsojāt, lūk, tas te parāda savu nozīmi. Un arī šī jaunā kiberdrošības aģentūra un viss saistītās lietas. Bet, nu, tas ir tikai teorija, ir jānodrošina tās piemērošana praksē. Un tādēļ no komisijas puses mēs ļoti cieši sekojam, lai šī praktiskā īstenošana notiktu. Un es ceru, un tāpat arī jūs ceru, atbalstīsit šos kiberdrošības kompetenču centrus un pētniecību šajā jautājumā. Mums ir jāaizsargā mūsu kritiskā digitālā informācija mūsu digitālās darbības plānošana. Un par to ir jānoturē šis debats. Un tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs to vispār baudām, piedāvājam konkrētus arī pasākumus, piemēram, 5G tehnoloģiju drošības pārbaudēm. Lai nebūtu tā, ka kāds vadās tikai par digitālo infrastruktūru, cik tā maksā, bet gan skatītos arī, kādi ir šie riski un drošības apsvērumi. Abrahams Linkons savukārt norādīja, ka vēlēšanas ir cilvēkiem. Tās, jo tas ir cilvēku lēmums, un tas arī ir jāsaglabā turpmāk. Paldies, tālāk ministrs kundze Čota, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Jā, tas ir mūsu pienākums aizsargāt savas vēlēšanas, lai nodrošinātu arī pamatvērtības, arī vārdu brīvību, pulcēšanās brīvību un neatkarīgu žurnālistiku. Mēs nevaram būt un kļūt par kaut kādu patiesības ministriju, bet vienlaikus arī nevaram būt naivi. Nevaram izlikties, ka viss kārtībā. Mums ir jāizsargā iedzīvotāju iespējas balsot brīvi un taisnīgi. Mums jāstājas un jāiestāv, jāizstāv Eiropas vērtības un tiesības. Un līdz šim mēs saprotam, ka ne visi ir spēruši visus soļus, kas ir izdarīts, lai to novērstu. Un mēs tādēļ mācāmies viens no otra, uh, un apmainamies labāko praksu un pieredzi. Un arī uh, aicinām, lai aktīvi strādātās iestādes, kas līdz šim varbūt ir paklusējušas. Mēs tādēļ iestājāmies par caurskatāmību, godīgumu un uh, datu aizsardzības regulas normu piemērošanu. Kiberdrošība tiešā veidā ir svarīga valstīm, lai nodrošinātu infrastruktūras neaizskaramību un uh, un nodrošināt tās izturības spējas kāpināšanu. Esam gatavi iespējamiem izaicinājumiem. Tādēļ citēšu 1994 George Orwell 84. gada romānu, kurš norādīja, ka visbīstamāk ir uh, saraut cilvēka prātu gabalos un tad mēģināt atkal to salikt kopā pēc savām vēlmēm. Iejaukšanās brīvajā vēlēšanās, kas tiešā veidā ietekmē cilvēku prātus ar makro a, reklāmām, nu, ir nepieļaujama parādība. Un tādēļ mūsu pienākums ir nodrošināt brīvības un aizsargāt savus iedzīvotājus. Paldies! Paldies jums, ministrs kundze, godātais komisār, paldies, ka jūs piedalīties šajās diskusijās, kas tagad arī esam izsmēluši. Vakardien priekšsēdājs um, izsludināja um, konstitucionālo lietu komitejas sagatavotos reglamentā noteikumus. FDD grupa iesniedza iebildes pret 32. Uh, panta 5. punktā, apakšpunktā un 2. ievilkuma uh, interpretāciju. Tā kā ievaram reglamentu šo, tātad apstrīdam ņemot vērā šos jaunos noteikumus un interpretāciju uh, virzīsim uz balsošanu. Savukārt par 149a otrā punktā interpretāciju nekāds iebildums nesaņemām noteikto 24 stundu laikā. Un līdz ar to šī interpretācija tāda ir apstiprināta saskaņā ar 226. reglamenta pantu. Tālāk. Vēl arī mums jāatzīmē kopēja Eiropas Savienības pozīcija par uh, Savienības trasta fondu Centrālāfrikas Republikai. Par sesijas uzsākšanu un līdz šim nekāda iebilduma nav saņemta. Un līdz ar to priekšsēdētājs šo kopīgo pozīciju nodos Eiropas komisijai. Nākamais darbkārtības jautājums ir mūsu kopīgās debates par Apvārsni Eiropa. Un mūsu referenti ir Nikas kungs un Elere kungs. Un došu vārdu pirmkārt Nikas kungam. Paldies priekšsādātāji, prieks redzēt komisāru kungu, godātie kolēģi. Nu, lūk, četri mēneši ir jau pagājuši kopš iepriekšējām plenārās sesijas debatēm, un mēs virzamies tālāk. Un ir pagājuši jau desmit mēneši kopš Eiropas komisija nāca klajā savu priekšlikumu par jauno apvērsnes Eiropa priekšlikumu nākošajam periodam. Tas ir ļoti nozīmīgs solis domāt par Eiropas nākotni un par to, kā to veidosim, kāda būs pētniecība un izpēte un inovācijas Eiropas Savienībā, Eiropas mērogā ko nozīmēs arī eh, tas visai Eiropai un ko tas nozīmēs mūsu konkurētspējai arī starptautiskajā mērogā. Nodrošinot arī tādas kvalitatīvas darba vietas. Uzreiz jums varu pateikt, ka līdz nesarunas, ko esmu risinājis, no tā rezultātā ir izdevies panākt zināmus rezultātus, bet jāatzīst, ka nepilnīgus. Arvien tomēr jautājumā par projektu izvēli un atlasi. Mēs baidāmies, ka neesam atrisinājuši jautājumu. Šis 20 miljardi, kas kopējais apjoms, nu, tas, diemžēl, um, neapmiena visas vajadzības. Jā, ir lielāks pienākums uh, eh, vides jautājumiem un klimata jautājumiem. Tālāk instruments uh, maziem vidiem uzņēmumiem, lai veicinātu inovācijas, nu, tas ir ļoti svarīgi. Arī tomēr tas tikai neaps, nenodrošina visas vajadzības pieejamā apjomā. Un nu, mūs satrauc uh, šī situācija. Tālāk šī neatbilstība starp uh, pētniecību un inovācijām uh, šobrīd tiek mazināta, uh, veicot izmaiņas programmas finansējumā. Tad parādīsies jau 3,3% no pamatprogrammas kas tiks novirzīti pētniecību un inovācijai. Bet eh, papildus tad eh, šeit piesaucams arī programmas paplašinājumu, lai nodrošinātu konkurētspēju starp pētniecību un inovāciju Eiropas mērogā. Un parādās arī zinām jaununājumi Eiropas pētniecības padome, kas eh, arī varēs kāpināt Eiropas konkurētspēju un cerams, ka sniegs reāls rezultāts. Tālāk mums ir skaidri iezīmēts piecas darbības jomas, piemēram, pielāgošanās klimata pārmaiņām, cīņa pret vēzi. Nu, mēs redzam, ka mūsu katra dzīve ir atkarīga no klimata pārmaiņām, no arī tās pārtikas, ko mēs varam izmantot lauksaimniecības zemēm. Nu, tie daudzie kriteriji, kas ar vienu būs jāņem vērā. Iepriekšējos um, programmu ietvaros mēs lielu uzmanību tieši likām uz finansējumu akcentiem, bet ir jāpanāk, ka mēs spējam sniegt atbalstu pētniecībai visos posmos. Vai nu tā ir fundamentālās zinātnes, vai jau liečās zinātnes, lai sasniegtu uzstādītos Eiropas prioritāros mērķus. Ir, protams, jāpievērš lielāka uzmanība administratīvā sloga samazināšanai. Mēs redzam, ka Eiropas komisija ir bijusi mums eh, sabiedrotais. Ir ļoti ambiciozs mūsu kalendārs un ir jādara viss, lai šo arī mēs iedarbinātu un līdz to rītdienas balsojums to apstiprinās un dos tam zaļo gaismu. Nu, šis ir tikai daļēja vienošanās un eh, mēs dzirdam uh, dažādas viedokļas, bet mums ir jāpasaka skaidri arī mūsu iedzīvotājiem, ka mēs esam gatavi atbalstīt un tas ļoti svarīgs arī zinātniskais kopienai. Uh, un jāveicina arī sinerģija. Un tādēļ kā nozīmīgu uh, signālu mēs rītdien ar savu balsojumu paudīsim šo vēlmi no arī nodrošināt vairāk nekā 120 miljardu eiro finansējumu programmai. Es ceru, ka arī kopā ar Rumāņu prezidentūru mums tomēr to izdosies panākt. Un mums ir izdevies šobrīd panākt tādu rezultātu, kāds tas ir jums piedāvājumā. Uh, Un paldies visiem kolēģiem, kas nav aizskrējuši vēl, kas ir gatavi šeit eh, diskutēt par šo jautājumu un sadarboties turpmāk. Un jāatzīst, ka starp politiskām grupām līdz šim bija kaut kas neredzēts. Absolūta vienprātība. Un par to es pateicos visiem kolēģiem. Herr Kommissar, Kollegen. Paldies. Komisār, kolēģi rītdien, kad mums ir jābalso par šo programmu, jāsaka, ka Eiropa kļūs ambiciozāka, Eiropa kļūs par vienu no lielākajām, jau pieņems lēmumu par vienu no lielākajām pētniecības uh, programmām pasaulē. Eiropa parūpēsies par Eiropas pilsoņiem. Mēs šodien runājam par klimata aizsardzību, un tagad tiek paredzēti vairāk līdzekļi klimata aizsardzībai. Mēs rūpēsimies par cilvēku veselību, vēlamies cīnīties pret vēzi, vēlamies cīnīties pret bē, vēzi bērniem Eiropā. Mēs rūpējamies par pārtikas līdzekļu, pārtikas produktiem, par kultūru, par jaunajām nozarēm, vai nu tā būtu digitālā vai radošā nozare. Šī ir ļoti ambicioza programma visā pasaules mērogā. Mākslīgā intelekta programma, ambīcijas, kas saistās ar jauno kvantu. Uh, sind, um, grenz... uh, zinātni. Un tās visas ir nākotnes jomas nākotnes jomas Eiropas zinātnē un pētniecībai, kas parūpēsies par Eiropas labklājību un Eiropas pilsoņiem, kas palūp, parūpēsies par pilsoņu nākotni, par viņu veselību un nākotni. Tā jau nav tikai abstrakta diskusija par pētniecības politiku, tas ir visas Eiropas pamatā. Mēs gribam dzīvot Eiropā, kurā ir augstas algas. Mēs dzīvojam uh, kontinentā, kur ir visaugstākie sociālie standarti pasaulē. Un uh, tā joma, kurā mums ir jābūt viskonkurētspējīgākajiem, ir zinātne un pētniecība. Eiropa ir uh, viena no līderēm sabiedrības attīstībā. Tas arī ir pamats mūsu nākotnes Eiropai. Eiropas apgaismība sociālais modelis, visas sabiedrības atbildīgums par brīvību, drošību, demokrātiju, bet arī uh, nopietna attieksme pret jaunām, e, jauniem izaicinājumiem, kā klimata izmaiņām, tas viss parādās šajā programmā. Bet būsim realisti, kādā pasaulē dzīvojam. Ar šo programmu, kuru prasa parlaments, 120 miljārdi eiro šai programmai Mēs eh, eh, tomēr esam ļoti strauji eh, mainīgā globālā konkurencē. Starp desmit uzņēmumiem, kas visvairāk pēt visā pasaulē, ir vēl viens eiropeisks, un starp 20 lielākiem ir trīs. Un divi no tiem ir automašīnu ražotāji. Uzņēmums kā Amazon, 2017. gadā 20 miljārdus dolāru investēja pētniecībā. Tas ir vairāk nekā visa Eiropas Savienība eh, attiecīgajā gadā. Ar šo programmu, kas ir svarīgs solis pareizā virzienā, mums ir jāraugas, lai mēs konkurētspēju, bet arī eh, šo attīstības ietekmēšanas spēju saglabājam Eiropā. Ja raugamies uz klimata izmaiņām, mēs uzdojam jautājumu, vai mēs darām pietiekami, vai esam pietiekami ambiciozi, kādu ieguldījumu dodam. Bet mums jābūt arī pašapzinīgiem. Šī pētniecības programma nodrošina garantē, ka vispār ir klimata pētniecības. ASV 3000 ierēģiņu vidas ministrijā tika atlaisti. Uh, nodekļu nogri, e, līdzekļu nogriezt. Ķīna arī nav ļoti ambicioza attiecībā uz klimatu e, politiku, bet Eiropa e, sasniedz rezultāts. Un šai programmai izšķirīgi nozīme, tad esmu ļoti pateicīgs pārējām institūcijām, kas ir ātri, vēsturiski īsā laikā šo rezultātu sasnieguši, kas sniegs iesaistītām pusēm drošību un parādīs, ka Eiropa var ātri reaģēt un um, atbildīgi reaģēt uz globāliem izaicinājumiem. Paldies! Un tagad eh, komitejas vārdā, eh, komisijas vārdā eh, komisārs Maedas. Paldies! Eh, pēdējo reizi, kad runāju šeit plenāras sēdē, tas bija pagājušā gada 11. decembris, kad es apsveicu politisko vienošanos, kas ITRE komitejā iezīmējas, pateicoties eh, tās eh, priekšsēža Būzeka kunga pūliņiem. Mums izdevās ātri, bet kvalitatīvi šo darbu paveikt, atbalstījām pamatregula, ar kuru eh, apvārsnes tika atbalstīts vai tam ielikt pamati, un tad arī konkrētie eh, tā, nākamie lēmumi. Tas bija pamats sarunām ar padomi un komisiju. Pagājuši tagad četri mēneši un esam panākuši ļoti daudz, esam panākuši līdzsvarot vienošanos par apvārsni Eiropai. Sirsnīgi sveicu Ēlera kungu un Mīkas kungu par lielisko darbu, kuru jūs paveicāt. Tas bija iespaidīgi. E, liels sasniegums tiešām, kā jums izdevās panākt vienošanās, un daudzi tajā ir ieguldījuši e, smagu darbu. Rīt es sekošu balsojumam. Vēlos vēlreiz izteikt pateicību ITRES komitejas vadītājiem Būzeka kungam, e, padomē, Rumānijas padomes prezidentūrai un personīgs paldies arī vēstniekam un viņa komandai, kas ir smagi strādājuši 24 stundas diennaktī, lai sasniegtu šo rezultātu. Paldies par to! Pagājuši nedēļu man bija tāds pozitīvs piedzīvojums, varbūt ne tikai man. Pirmo reizi uh, tik, mēs guvām attēlu no uh, melnā cauruma. Padomāsim tikai. Pirms simts gadiem Alberts Einsteins šo teoriju um, pirmais izvirzīja. E, Simt gadu laikā cilvēki centās to pierādīt, un tagad šis pierādījums ir gūts. Eiropa ir uh, devusi izšķirīgu ieguldījumu tajā. Šis eh, fotoattēls tagad ir radīts. Tas ir bijis, kas eh, līdz šim neiedomājams. Einsteins eh, pat nespēja vēl aptvert, cik tālijošas sekas būs viņa atklājumam. Kāds zinātnieks ir teicis, ka zinātnes vēsturē tas atšķirs jaunu uh, Eh, pat ne lapusi, bet eh, veselu nodaļu. Jaunu laikmetu pavērs šī fotografija. Un ja eh, man būtu jānosauc viens liels solis zinātnē, tad tā būs šī fotografija, kas simbolizē atvērtību. 200 zinātnieki bija klātesoši no 40 eh, dažādām valstīm, un es lepojos ar to, jo apvārsnis Eiropai eh, eh, tieši uz to arī ir vērts. Mēs gribam būt vadoši zinātnē. Domāsim, lai domājam par saviem sasniegumiem Mēs uh, gribam šos rezultātus arī eh, sabiedrībai parādīt, šos konkrētos sasniegumus, piemēram, kas palīdz vēzi ārstēt, pilsoņi to novērtēs. Ir arī Eiropas inovācijas padome, attiecīgs finansējums, partnerības ir uzsāktas, lai zinātnieku darbu atvieglotu um, ar šo partnerību palīdzību. Viens svarīgs aspekts ir izcilība. Bet uh, mums ir jāpašķirt uh, zinātniekiem arī ceļš uz izcilības uh, sasniegšanu soli pa solim. Paldies parlamentam par to arī, ka 3,3%